atpildumu, tad eh, protokols negrozītā veidā tiks eh, nodots attiecīgiem dienestiem, un tagad beidzam sēdi, un eh, visiem laimīgi ceļ mājās. Paldies!